Vēl kāds vēlas par reglamentu. Kelīkungs, bet lūdzu tikai par reglamentu. Uh, you paldies, eh, paldies, ka jūs tik veiksmīgi vadat šā, šo plenārsēdi. Priekšsēdētāja kungs, eh,